Mēs esam pret pirmo un otro grozījumu, bet mēs atbalstām trešo grozījumu. Paldies! Paldies! Un tagad zaļo un uh, alianses grupas vārdā Filips Lamberts lūdzu. Paldies!